So, liebe. Cienējamie, cienējamās kolēģi, cienējamie kolēģi, dāmas un kungi, mēs turpināsim darbu ar darba semināru par eh, to, kā attiecās situācija darba koplīkumiem trojkas programmu valstīs un pēc tam arī pēc, šis, pēc programmu dalību valstīm. To ir organizējusi un gribētu arī tādēļ pateikties, eh, ir A politikas nodaļa. Un uh, lūdza mūs kā komiteju sarīkot šādu darbu semināru. Sveicu ekspertus un ekspertus, kas ir programmā. Pirmajā daļā Rikardo Rodrigues Contreras no Eirofonda, Marija Dapas Kampos Lima no Lisabonas Universitātes un Aurora Trifa no Dublinas Universitātes. Pīters Rignēs no Īrijas arotbiedrību kongresa un arī Stēja Kokijā Daki. Es ļoti ceru, ka esmu pareizi izrunājis vārdu no Manchestras universitātes. Daži vārdi ir grūti izrunājami man. Sesnieks, paldies, ka esat mūsu rīcībā šodien. Kā konsultanti mums ir 45 minūtes līdz pusdienas pārtraukumam, pēc tam mēs turpināsim darbu pēcpusdienā pusčetros. 15.30 īsi vēlētos pastāstīt par uh, situācija. Mēs nodarbības komitejā esam strādājuši pie šī jautājuma. Ir eh, Eiros parlamenta rezolūcija, kas tika pieņemta 2017. gada martā, kurā ir runa par eh, nodarbinātiem sociālajiem aspektiem, ņemot vērā trijotnes eh, politiku. Un pašlaik mēs nodarbinātības komiteja esam ierīkojuši novērošanas grupu jautājumā par jaunajām darba un sociālajām tiesībām Grieķijā un Grieķijas valdība mūs ir lūgusi rīkoties. Eh, un eh, trešais temats ir, eh, kā Eiropas komisija, protams, vēlas sociālo dialogu atdzīvināt. Es tā piesardzīgi vēlos to formulēt. Un tādēļ ir notiek mūsu šodienas diskusijas, bez tāda iepriekšējas garas uzstāšanās gribētu dot uzreiz vārdu uh, Rodrīgas Kontrēras kungam no Eirofonda, lai viņš varētu izklāstīt savu viedokli, iespējams, eh, desmit minūtes. Lūdzu, jums vārds. The microphone? Some problems with the microphone? Yes, ah, it's working. Okay. Thank you. Thank you, Chair. Jā, paldies priekšsādātāji. Prezentēšu nesen veiktu pētījumu, ko veids Eirofons, kas attiecas uz uh, darba kopliekumu. Noteiktā laika posmā. Mēs visi zinām, ka daudz kas ir noticis Eiropā pēdējā 15 gadu laikā, kopš 90. gadu beigām, un uh, mēs esam veikuši mēģinājumu uh, tādā ilgtermiņa perspektīvā novērtēt, kas ir noticis ar darba koplikumiem un kādi šeit ir potenciāli, kāda ir attīstība, ņemot vērā šo ilgtermiņa perspektīvu. Un, protams, ka šeit pētījumam bija tāds arī būtisks ierobežojums. Un uh, Šeit gan eh, teorijā, gan praksē esam redzējušies uz to, kāds ir darba koplīkuma attīstība kopš 90. gada beigām. Kā mēs vēlāk redzēsim, šeit ir veikti daudz pētījumi kopš krīzes laikiem, bet tomēr novērojams vairākas tendences, tādas ilgtermiņa tendences, kas ir uzsākušās jau pirms krīzes laikiem 90. gadu beigās. Tas ir ticis publicēts, jūs varat redzēt, eh, kāda ir situācija ar eh, sociālo dialogu. Ir šeit mums arī mājaslapa. Šis pētījums raugās uz attīstības aspektiem, uz darba koplīkumiem, par to, kāda ir augu attīstība un uh, Eirofonds ir veikšos konkrētos pētījumus par iesaistēm pusēm, kāda loma tām ir darba koplīkumā. Mēs raudzījāmies arī uz procesu attīstību, kā ir ieviesti koplīkumi, kādas ir bijušas sarunas par darba koplīkumiem un kādi rezultāti ir uh, šiem darba koplīkumiem. Pētījums īstenot tādu klasisku struktūrālu pieeju, ir ņemts vērā iesaistīties puses procesi, lai varētu šeit eh, novērtēt eh, informācijas kopumu par pēdējiem 15 gadiem, tāpēc, ka tas ir eh, ilgs laika posms, un tādēļ mums bija ļoti daudz informācijas. Lūdzu, nākamo slaidu. Tātad mums ir bijis daudz informācija, ir bijuši ziņojumi, kas ņēmuši vērā analīzes par darba koplīkumiem, par attiecībām. Ļoti detalizēta informācija. Mēs esam ņēmuši vērā jau arī eksistējušos pētījumus šajā laika posmā. Nākamais solis, nākamais slaids. Mēs izmantojām arī eksistējušos pētījumus, arī akadēmisko literatūru un arī mūsu sadarbības partnerus dalību valstīs. Lūdzu, nākamo slaidu. Sāksim ar uh, iesaistām pusēm par to, kāda ir attīstība kā šeit eh, arotbiedrības eh, darba devēji, kāda ir attīstība pēdējos 15 gados. Pirmkārt, ļoti sarežģīti ir novērtēt šo attīstību, jo nevienmēr viss ir pieejams, pilnībā pieejami fakti, bet šeit tomēr kļūst redzams, ka visur ir novērojama arotbiedrību pārstāvniecības samazināšanos Eiropā. Biedru skaits samazinās. Skaitļi ir atšķirīgi, protams, bet tas notiek jau kopš 90. gadu beigām. Jūs varat eh, šeit apskatīt eh, slaidu labajā pusē, jūs redzat eh, arotbiedrību biedru skaits kopš 90. gadu vidus, kā ir mainījies, šeit ir novērojama samazināšanās. Dažās valstīs pat ir šāds, eh, šāda stabila attīstība, un mēs redzam šeit, ka ir ļoti grūti tādēļ to novērtēt. Tādēļ, ka uzņēmuma organizācija ir tāda ļoti sazarota un eh, procentuāli redzams, ka kompānijas, kurās ir vairāk nekā desmit eh, nodarbināto, tajās ir eh, rizāk darba kopliekums, un to mm, tādēļ viņi arī ir eh, Eirofonda informācijas sistēmā. Un šeit nākamais slaids, tie ir galvenie, galvenās ten, tendences par uh, biedru skaita attīstību, par to, cik nodarbinātie ir arotbiedrībās, un var redzēt, ka nav pieaudzis arotbiedrību biedru skaits. Otrakārt, mēs redzam, ka ir atšķirības starp austrumu un rietumu valstīm. Tajās valstīs, kurās tāda ilga tradīcija sociālajām dialogām un ir jau pamats. Tur ir savādāk situācija nekā vidus un austrum Eiropas dalību valstīs. Arotbiedrībās un uzņēmē organizācijās situācija ir atšķirīga. Jā, tā ir tāda vispārīga situācija, pārskats par vispārīgu situāciju. Ne tikai attiecībā uz darba koplīkumu, bet ņemot vērā, ka dažās valstīs darba koplīkumam, koplīgums atstāja ļoti lielu ietekmi uz sociālo dialogu, ieskaitot arī uz trīs pušu nolīkumiem. Un eh, darba nosacījumu vietošanas mehānismiem. Tātad šajā periodā Šis attēls parāda, kā sociālais dialogs parāda, kādu ietieksmi atstājusi nesenā krīze uz daudzām valstīm Eiropas Savienībā sociālo dialogu un kādā veidā ir iztenojušās izmaiņas darba tirgu. Nākamais slaids. Šeit jūs redzat otro daļu no šīs nesenās attīstības. Šeit ir arī, jūs varat atrast arī informāciju noslēguma ziņojumā. Šeit ir analīze par uh, svarīgākajiem jautājumiem, un uh, mani kolēģi detalizētāk pastāstīs par situāciju. Galvenais mehānisms, kas šeit darbojas, ir iespēja vērtēt to, kā darba kopliebumi, kādu ietekmi tie atstāja. Šeit mēs redzam kā ļoti ātri palielinās kopš 90. gadu beigām darba koplīkumu erozija. Daudzās valstīs, ir īpaši valstīs, kuras mēs analizējām, piemēram, Īrija, Grieķija, Portugāla, Rumānija, ir notikušas liels pārmaiņas, tur ir iespējas uzsākt procesus. Ir tīpaši šādas pagaidu iespējas. Strādāt ar darba koplīgumiem. Tad šī kopaina ir tāda, ka visās dalību valstīs kopš 90. gada ir notikusi darba koplīgumu samazināšanās. Šeit gribu pieminēt Spāniju, kurā ir ļoti lielas izmaiņas par attiecībā uz iespēju, iespēju izmantot citas iespējas, tātad ne tikai darba koplīkumu, bet izmantot arī dažādas daudzpušu nolīkumu iespējas. Nākamais slaids, lūdzu. Šeit arī ir attēls, kas parāda par to, kāda atšķirīga prakse ir veidojusies ilgtermiņa tendencēs kopš 90. Eh, gadu beigām. Decentralizācija tika uzsākta jau pirms krīzes sākuma. Arī valstīs kurās līdz šim bija bijušas arī tādas ļoti tradicionālas uh, darba koplīguma tradīcijas. Un kopš 2008. gada pātrinājās decentralizācija, kas notika dažās uh, Dienvidu Eiropas valstīs īpaši. Nākamais slaids lūdzu. Decentralizācijas procesi arī parāda šo pārmaiņu situācijā darba koplikumiem. Šeit ir runa par to, ka ir eh, vājinājušies koordinācijas procesi, kāda ir attiecības starp darba koplīkumiem dažādos līmeņos, ir tīpaši konkrētajā koordinācijā uzņēmuma līmeņu nolīkumos. Un eh, šeit mēs redzamies arī, kā ir tajā pašā līmenī arotbiedrībās notiek eh, pārmaiņu procesi. Mūsu pēties parādīja, ka koordinācija ir vājināsies kopš 2008. gadā. Ir īpaši tie saucamajās eh, trijonas, jeb trojkas valstīs. Grieķija, Irija, Rumānija. Tas ir ļoti svarīgi tādēļ, ka decentralizācija ir fakts. Tā ir ļoti skaidra tendence, kā jau teicu sākumā, kas uzsākās pirms krīzes laikiem. Un tā ir tendence, kas turpinās. Dažās valstīs, līdzīgi, piemēram, Vācijas, Vācijā un Ziemeļa Eiropas valstīs, darba koplīguma sistēmas eksistē, bet eh, decentralizācija noteikti ļoti koordināti. Tad tas ir sociālais dialogs, darbdevēja organizācijas, darbņēmēju pārstāvniecības piekrīt notiekumiem, lai nevājinātu rezultātus. Nākamais slaids, lūdzu. Šis ir pēdējais slaids. Ar to arī beigšu savu stāšanos. Zinām, šīs tendences un tas ir, tas ir atspoguļots arī pētījumā. Parāda, kā šo tendenču rezultāts to var atspoguļot vienā indikātorā. Tas ir par sagumu, cik lielu teritoriju nosaka šie darba koplīkumi. Un šajā tabulā ir redzams, ka 90. gadu beigās darba koplīkuma nosakums bija apmēram 68% Eiropas Savienībā kopumā. Un eh, neliela samazināšanās bija 2007. gadā pirms krīzes, tad bija 66%, bet kopš 2008. gada vidējais līmenis ir ļoti samazinājies. Tātad pēdējie skaitļi, kas ir pieejami 2012. gadā, 2014. gadā, ir tikai 61%. Tātad 7% mazāk kopš 90. gada beigām. Bet tas ir jāņem vērā, ka mēs analizējām atšķirīgas perspektīvas, dažādas perspektīvas. Ka šeit ir svarīgi, ka tās valstis, kurām mazāk nekā 40% nosaguma darba koplīgumam, tas ir dubultojies kopš 90. gada beigām. Mēs redzam, ka valstis, kurām ir augsts nosakums darba koplīgumam, tur ir palikusi samērā stabila situācija, bet kreisajā pusē mēs redzam, ka valstīm, kurām ir ļoti zemes darba kopriekuma segums, ir palicis apmēram tāpat, bet tādā zemā uh, līmenī starp 20 uh, un 60%, vidēji pasēs starp 60%, uh, tur ir tāda kā erozija vidējā nosakuma valstu grupā. Bet tas ir sevišķi svarīgi, jo tas nozīmē, ka viena trešdaļa no visas Eiropas Savienības valstīm vairākums no darba ņēmējiem šajās valstīs, viņi nav iekļauti darba koplīkumos, viņiem neties darba koplīkumi. Tātad, tātad uh, liela daļa no darba ņēmējiem nav uz viņiem neatiecas darba koplīgumi. Tātad, piemēram, Rumānija. Deviņdesmit no gadu beigās bija apmēram 16%, pēc tam pieauga, un tagad ir tikai 35%, kas ir ļoti tādas dramatiskas izmaiņas, tātad ļoti liela lejupslīde. Portugālē tas ir līdzīgi. Tātad šis ir tāds pēdējais eh, ļoti iespaidīgais slaids. Jūs redzat šeit tendences un izmaiņas darba koplīguma attīstības tendencēs un darba koplīguma nosakumā. Jā, liels paldies un eh, gaidīšu jūs jautājumus. Paldies! Recht herzlichen Dank. Jetzt. Sirsnīgs paldies. Tagad eh, runās Marija Dapas Kampos Limas kundze par jautājumu kāda ietekme ir situācija atstājus uz Portugālu. Lūdzu, desmit minūtes. Uh, good, good morning, late morning. Uh, labrīt, šajā vēlajā rītā ikvienam. Manas prezentācijas virsraksts ir trojkās ietekme uz darbu koplīgumiem Portugālē. Mainīgie noteikumi un rezultāti Eh, mums nebūs eh, eh, laika to izrunāt, un tas arī nebija mērķis, bet tomēr iesākumā būtiski pasvītrot to, ka Portugālē īstenotās politikas kopš 2011. gada un konkrēti 12., 13., 14. gadā un arī daļēji 15. Mm, bija, ka rezultāts Eh, saprašanās memoranda ar trojku īst ieviešanai Portugālei, kas, manuprāt, bija kā intervencionisms no SVF un Eiropas Savienības puses jomās, kas agrāk nebija ne SVF, ne Eiropas Savienības kompetenci. Un šeit es runāju par iejaukšos koplīgumos, atalgojumu noteikšanā un šeit eh, varam situāciju uzskatīt par eh, iz, izņēmumu eh, šos nosacījumus ieviesa centriski labējā koalīcija. Un kaut kādā veidā šai koalīcijai izdevās ieviest ne tikai trojkas memorandu, bet atsevišķos jautājumos rīkoties vēl tālajošāk. Es izklāstīšu dažus galvenos jautājumus memoranda ieviešanas sakarā un skatīšu eh, to ietekmi un izteikšu pārdomas tā sakarā. Mm, saprašanās eh, memorandā skaidra bija doma par atalgojumu eh, iesaldēšanu un karjeru iesaldēšanu valsts sektorā, kas bloķēja sarunas par kolektīvu Eh, par koplīgumiem šajā sektorā, un tas aptvēra periodu no 2012. līdz 2015. gadam, tajā pašā laikā bija arī pieprasījums iesaldēt obligāto minimālo algu, kas ir ne tikai da, ievērojama daļa no um, iedzīvotāju ienākumu, bet arī no koplīguma. Jo daudzās jomās zemākā algu likme ir minimālā alga. Tad, kad minimālā alga tiek iesaldēta, tad sarunas šajā līmenī tiek bloķētas. Nākošajā tēlā attiecībā uz koplīguma juridisko ietvaru, kādi bija izaicinājumi. Viens no mērķiem bija decentralizācija, kas bija saistīta ar algu konkurētspēju un elastību. Bet kas tā bija par decentralizāciju? Jāatgriežās ir mazliet atpakaļ uz 2008. gadu, kad darbā kodeksā tika definēts ka nesvienī, ne arotbiedrības var slēgt nolīgumus, ja tām ir arotbiedrību piekrišana. Tas ir kaut kas jaunas. Jo tas, kas notika agrāk un notika vēl aizvien, bija tas, ka arotbiedrības, kuru prerogatīva ir vest sarunas uzņēmumu līmenī, neatkarīgi no uzņēmumu liemumu 2008. gadā. Šis jaunais noteikums stājās spēkā, bet ar arotbiedrību mandātu un tikai uzņēmos virs 500 strādājošajiem. Trojka pieprasīja samazināt šo sarunu līmeņa slieksni un pieprasa to, lai šīs nearotbiedrību e, pārstāvības varētu vest sarunas. Rezultātā, un tas ir arī iekrāsot sarkanas, sarunas bez e, arotbiedrību mandāta netika ieviesta, jo to aizliedz Portugāles konstitūcija, bet citi pasākumi tika ieviesti, kā piemēram e, darbinieku skaita samazināšana sarunām. Šī decentralizācija, par to ir jāstāst ļoti ātri, bet tā ir mazliet savāda Portugālē, jo ja mēs uzlūkojam arotbiedrību blīvumu, tad saskaņā ar um, Amsterdams institūta e, datiem Eh, arotbiedrības aptver ap 81%, bet ja mēs skatāmies uz uzņēmumiem, tad Portugāla ir tā valsts Eiropas Savienībā, kurā ir vismazākais procentuālais uzņēmumu skaits ar reprezentatīvu struktūru - tikai 8%. Portugāles uzņēmumu ir ar pārstāvību. Kāda bija uh, centralizācijas ideja šajā kontekstā. Kā daļa no visa tā trojka pieprasīja mainīt koplīguma noteikums, kas līdz tam bija praktiski automātiski, pie, bija pietiekami tas, lai sociālie partneri pieprasa pa, e, pagarinājumu, ieviešot noteikumu, ka tik tikai organizācijas asociācijas, kas pārstāv 50% nodarbinātību šajā sektorā, varētu, uz tām varētu attiecināt koplīgumus. Tas bija spēkā trīs gadus ar dramatiskiem rezultātiem, un pēdējā ceturksnī 14. gadā Eh, tika meklēts risinājums, bet pilnībā tāds netika panākts. Arī samazināt eh, koplīgumu terminēšanas periodu arī tika samazināts, un arī tas tika ieviests 14. Eh, gada pēdējā ceturksnī, un visbeidzot iespēja individuālām sarunām darba vietām attiecībā uz darba laiku uzskaiti bez arotbiedrību interferences ir nostāja pret arotbiedrībām. Pirmīt es sacīju, ka, ka valdība ir veikusi vairākus pasākumus eh, tālajošāks nekā saprašanās memorands valsts sektorā. Tā bija ne tikai atalgojumies saldēšana, bet arī algu nomināla samazināšana, kas sākās jau 2012. gadā pirms trojkas, bet tas bija turpinājums domai, kur uzsāka tā laika valdība un atalgojums ar 1500 mm, eiro bija ar samazinājumu. Darba laiks tika palielināts valsts sektorā no 35 līdz 40 stundām. Samazinājumi valsts brīvdienās, bloķēti kolektīvie nolīgumi Tāpat arī samazinājumi attiecībā uz virsstundu darbu. Tālāk jūs priekšā ir tabula, kurā jūs varēsiet detalizētāk izskatīt vēlāk, bet tā kā kolēģis no Eirofonda skaidroja koplīguma aptvērumu. Šeit mēs runājam plūsmas līmenī, kas notika katru gadu ar sarunām, kas cik tika parakstīti darba koplīgumi. Un skaidrs, nākošajā tēlā ir tas, ka kritās vairākos nozares nolīgumos. To skaits kritās, savukārt kompāniju nolīgumos bija svārstības, strādājošo skaits, kas šajā šī perioda laikā tika aptvērts atjaunojot nolīgumus vai ar jauniem nolīgumiem nokritās dramatiski no viena aptuveni pusotra miljonu līdz če, nepilnam pusmiljonam un pa 200 tūkstošiem 2013. gadā. Tālāk, ja mēs runājam par likmes plūsmu, tad aina ir vēl dramatiskāka. 2009., 10., 11. gadā aptuveni 50% strādājošo. Uz tiem attiecās spēkāsošie nolīgumi. Un procentuāli darba spēkam tie bija 50 un attiecīgi tikai 10%. Tālāk atalgojuma tendences, ņemot vērā to, ka trīs gadu laikā kopš 2012. gada ļoti neliela strādājošo grupa bija ar atalgojumu aktualizāciju. Nākošais attēls. Tam visam sekas bija tādas, ka kritās darba ienākuma daļa Portugālē un skatot citu savotus, par attīstību Portugālē, tad jūs konstatēsiet, ka tas veicina arī nevienlīdzību, rašanos un nabadzības pieaugumu. Noslēgumā mēs varētu sacīt, ka decentralizācijas pasākumi, pat ja ir jauni noteikumi, tomēr bija bez jebkādas ietekmes. Minimālās augas iesaldēšana, stingrā kritērija koplīguma paplašināšanai bija ar negatīvu ietekmi, jauni noteikumi terminēšanai. Mēs šobrīd apzināmies, ka vairāk darba devēja pieprasīja terminēt eh, koplīgumus, tālāk pasākumi, kas netika paredzēti memorandā, gan eh, virsstundas, brīvdienas, bija ar lielu ietekmi uz uh, E, darba spēka izmaksām. Valsts sektorā koplīgumi tika bloķēti, it īpaši pasākumi, kas netika paredzēti saprašanās memorandā darba izmaksu samazināšanā. Un tagad vēl mirkli par pēc posttrojkas periodu. 14. gada pēdējā ceturksnī bija vērojamas zināmas izmaiņas darba algu pieaugumā, ļoti neliels pieaugums no aptuveni 480 līdz 500 eiro un arī atsevišķu procedūru paplašināšana. Līdz ar to mēs varam runāt par ļoti nelielu atveseļošanās situāciju. Ir uzsākts jauns eh, politisks cikls, ko atbalsta kreisās partijas no pagājušā gada novembra, eh, kur ir eh, mērķis pāršķirt stingrās taupības lapusi. Uh, ir paredzēti pasākumi, kā piemēram pakāpeniska atsacīšanās no nominālajiem samazinājumiem valsts sektorā, atgriešanās pie 35 un darba nedēļas valsts sektorā un pakāpeniska obligātās minimālās algas palielināšana. Tajā pašā laikā sociālistu valdība ir apņēmusies veicināt koplīgumus valsts sektorā, taiskaitā atalgojumu un darba laika ziņā, veicināt līgumu, nozarlīgumu slēgšanu, atvieglot uzņēmumu līmeņa vienošanos un uzlabot sociālo dialogu trīspusējā nacionālā līmenī. Varētu teikt, ka diskusija turpinās par to, kā skatīt tādus pasākumus kā koplīgumu uh, izdzīvošana, spēkā esamība, paplašināšana, par to notiek debates un runa ir par to, kā mēs šos noteikumus varam grozīt, ņemot vērā iespēju atveseļoties pēc tā, kas tika uzskatīts par koplīgumu katastrofu Portugālē. Paldies! So, nun Dankeschön. Jā, paldies, paldies. Tagad uh, nākamā runātāja būs uh, uh, Agora Trif, kas uzstāsies un stāstīs par uh, situāciju uh, Rumānijā. Būtu labi, ja jūs desmit minūtēs varētu iekļauties, jo citādi eh, tulkiem būs jāstrādā ilgāk. Paldies! Paldies, ka ielūdzāt mani, lai diskutētu par uh, trojkas pasākumiem, kādu ietins attiecas darba koprodogumiem Rumānijā. Jā, galvenais arguments ir, ka trojka sniegusi ļoti būtisku ieguldījumu uz uh, sarunām par darba koplīgumiem. Pirmais lēcis šeit vēlētos uh, fokusēties trim galvenajiem aspektiem. Pirmkārt, ir ietekme, kas atstā, ko atstāja šādi uh, saturiski un procedurāli pasākumi uh, Eh, taupības programmai un eh, par to, kāda ietekme tas ir uz eh, darba ņēmējiem un kā sociālajie partneri mēģina risināt jautājumus. Un nākamais slaids. Mēs redzam, ka pašlaik Rumānija, Rumānija pirms krīzes, līdzīgi kā īrija, tur bija ļoti liels uh, IKP pieaugums. Bet uh, valsts deficīts uh, pieauga un uh, kad bija krīze 2009. gadā, valdībai bija jāizņemas nauda no trojkas. Nākamais slaids parāda, ka Rumānija aizņēma savām 20 miljārdus no trojkas. Tas ir daudz mazāk nekā Grieķija, Īrija un citas valstis, bet neraugoties uz to, Rumānija centra labējā valdība ieviesa tādus drastiskus uh, taupības pasākumus Ja mēs šeit raugāmies uz eh, šiem eh, pasākumiem, tas bija slaids pirms tā, ko jūs pašlaik rādāt. Tad mēs redzam, tas vienkārši ir piemērs. Mēs dzirdējām, protams, ka apdomiem Portugālē, bet eh, Rumānijā bija augu samazinājums valsts, procent, valsts darbos 25%. Un arī citi, citas prēmijas tika samazinātas un um, tas samazināja ieņēmumus apmēram par uh, 30-50%, bet tomēr 25% augu samazinājums to nosacīja. Tas ir pakāpnes samazinājums kopš 2012. gada, plus vēl šis desmit atvainājuma dienas. Ja mēs šeit redzam, uh, kāda ir uh, uh līmeņa bezdarbam, uh, Tam, protams, tas asē ilgtermiņa ietekme uz darba koplīgumu situāciju. Tad šis bija galvenā ietekme no trojkas programmas. Tas izraisīja darba tirgus deregulāciju, un uh, šis uh, slaids parāda, kāda, kāds ir bezdarbs. Bezdarbs un darba tirgus ierobežojumi nav tikai Rumānijas jautājums. daudz apmēram 7-8% mm, no rumāņiem pameta savu valsti. Un tādēļ ir šāds skaits, kādus jūs tos redzat slaidā. Ja mēs tagad paraugāmies nākamo slaidu, kādas galvenās pārmaiņas darba ņēmēja tiesībās individuālā līmenī, tur, tur bija darba tiesas lietas ņemts vērā galvenās eh, prerogatīvas ir šis eh, pieņem darba bez maskala atklājas pēc vajadzības, hair and fire princips. Tātad eh, uzņēmumu līmenī tika padarīts vienkāršāk darba devējiem ieviest elastīgākus darba laikus, kas atkarīgi, atkarīgi no darba devēja vajadzībām, un darba devējiem kļuva vienkāršāk mainīt uh, darba plūsmu, bet agrāk par to bija jāvienojas ar arotbiedrībām. Nākamajā slaidā raugamies, kas ir manies kolektīvajās darba tiesībās. Tas saucamais sociālā dialoga akts kopš 2011. gada ir mainījies. Tas tika ievies uh, vienpusīgā veidā no valdības. Un uh, šeit netika ņemta vērā sociālā partneru viedokļi. Tas saucamais sociālā dialoga akts neļāva sociālajiem partneriem vienoties par darba koplīgumu starp sektoru līmenī. Jo pirms tam 90. gados Rumānijā bija šāds nacionālais darba koplīguma mehānisms, un tas padarīja daudz sarežģītāku uzsākt eh, jaunas darba koplīguma sarunas eh, privātajā sektorā. Kā jūs redzat, eh, šeit uh, nosakums ir samazinājies no 50% 30, pār 25%. Pat tajos uzņēmumos, e, kuros e, darba ņēmēji ir arotbiedrībās. Un mēs redzam, ka šeit e, darba kopliekums uzņēmumu līmenī ir daudz sarežģītāk vest sarunas, ir īpaši Tādēļ, ka mainījies ir šis nosakums eh, samazinājies no 50% 33%, tur ir milzīga samazināšanās darba koplīguma nosakumā. Pirms 2010. gada tas bija daudz augstāks, un tagad pārsniedz tikai nedaudz 30%. Sektora līmenī, darba koplīguma līmenis, kas ir uh, parādās šajās reprezentatīvajās arotbiedrībās. Mēs redzam, ka šajās reprezentatīvajās eh, arotbiedrībās, tas līdzīgi kā Portugālē un Grieķijā, ka proti darba ņēmēji arī var piedalīties eh, sarunās, tad šī iespēja nav sevišķi viela, bet ja mēs paraugāmies uz to, kāds ir optimistiskais eh, scenārijs, 4 līdz 5 uzņēmumi ir apmēram starp šiem 50%, kuriem ir darba ko, koplīgums, kurā ir piedarījušās arotbiedrības. Nākamais uh, slaids. Mēs um, šeit redzam, ka pirmie četri punkti tur ir nozaru arotbiedrības, kas ir labākās visspēcīgākās arotbiedrības un kurām ir ļoti labas attiecības ar uzņēmumu vadību. Šajos gadījumos arotbiedrības saka daudz grūtāk vienoties par uh, darbu koplīgumu, bet galvenie izaicinājumi ir šeit uh, panākt darbņēmē tiesības, samazināt no piecām uz četrām dienām Savukārt citā gadījumā tika samazināts darba spēks par 40%, un ceturtajā gadījumā viņi nodarbina jaunos, nodarbinātos šādiem stabiliem nemainīgiem darba līgumiem. Tas ir šis optimistiskais scenārijs, kas parāda labos piemērus. Bet uzņēmumam, kuriem nebija darba koplīkuma, recesijas laikā tur bija uzņēmuma īpašnieka maiņa un uh, vadības komanda bija ļoti tāda, tāds autokrātisks vadības stils. Un tad viņi izteica norabēnu 2014. gadā. Nākamais slaids ļoti īsi. Mēs redzam, kādu ietekmi atstāja šādas uh, izmaiņas uzņēmumos, jo Tas atkarīgs no tā, kā darba devējs, kāda viņa attieksme pret darbiniekiem. Tur šīs uh, prerogatīvas ir uh, eh, palielinājušas kopš 2011. gada, un uh, šeit uh, kādas ir kapacitātes, kā mm, mobilizēt uh, arotbiedrības. Un viens no vadītājiem teica, ka uh, darba ņemējs, eh, darba devējs zina, ka nav iespējams mobilizēt, un līdz ar to tas faktiski zaudē nozīmi. Tātad šeit kāda ietekmes atstājas uz eh, sociālo partneru reformām. Šeit ir paļaujusies fragmentācija, sašķeltība. Tas, protams, palīdz valdībā, jo valdība šādā situācijā var ieviest eh, jebkādas pārmaiņas vienpusēji labēji abām valdībām, gan tas bija labēji centrālajai valdībai, gan arī kreisi centrālajai valdībai, kas ir pie varas kopš 2013. gada. Šeit mēs redzam, kuras visbūtiskākās iniciatīvas, kas kreisi centriskajā valdībā, kas 2011. gadā stājās spēkā, tur bija protokols, kas teica, ka visas arotbiedrības tur tika maini, mainīta uh, likumdošana, likumdošanas punkts, ka visam ir jāatbilst uh, e, starpsko darbu organizācijas prasībām, un uh, Trojka teica, ka viņa patiešām pateica, ka nevajadzētu nekādu pārskatīšanu, lai saskaņotu uh, likumus ar starptautiskās darba organizācijas likumdošanu. Tā teica Trojka, tiešām pārsteidzoši. Un uh, iniciatīvas uh, uzņēmuma līmenī ir uh, mobilizēt darbinieks. Interesanti, ko, kā kopš 2009. gada dažām arobiedrībām ir izdevies uh, sarganizēt uh, darba ņēmējus uh, multinacionālā līmenī. Piemēram, uh, mazumtirzniecības uzņēmumos viņiem ir izdevies palielināt augas vairāk nekā par 10%, bet tikai pēc 60 dienu streika. Jā, un noslēguma secinājumi. Jā, ir bijusi radikāla decentralizācija uz eh, darba koplīkuma institūcijām un um, Tas ir pasliktinājis eh, darba ņēmēju situāciju, ir bijusi sašķeldība sociālajos partneru starpā. Un trešais punkts ir, kā atdzīvināt eh, darba koplīgumu. Kāds ir perspektīvas, ko ir iespējams darīt, lai panāktu vismaz kaut kādus darba koplīgumus eh, Romānijā, līdzīgi kā sociālai partneri ir teikuši. Lai panāktu darba kopliekumus, ir nepieciešams mainīt eh, darba likumdošanu, lai tie atbilstu konvencijām. Jā, sociālajie partneri saka, ka viņiem patiešām ir šeit eh, sarežģījumi ar eh, leģitimitāti, jo daži vadītāji mēģina organizēt darbiniekus, bet es runāju arī ar darba devēju konfederāciju pārstāvjiem, kuri mēģina šeit apzināt situāciju. Mans viedoklis ir, ka viņiem ir vajadzīgs tās lielāks atbalsts. Protams, kā arotbiedrībām ir izdevies, piemēram, mazumtirdzniecībās organizēt eh, darbiniekus, bet šeit, protams, izņemot Vāciju un Dāniju, būtu labi, ja varētu panākt arī finanšu atbalstu, lai varētu organizēt savu darbu. Jā, liels paldies un gribēju vienkārši pateikt paldies un labprāt atbildēšu uz jautājumiem, kurš jums būs. Paldies. Recht herzlichen Dank. Ich muss Sirsnīgs paldies, un man jāsaka, ka pirmais starp rezultāts pat labam ir tāds, ka mēs nevaram par to diskutēt. Mums tagad ir jāpārtrauc um, sēdi, un man liekas, ka visu šo informāciju saņemot, man arī liekas, ka ir nepieciešams pārtraukt sēdes. 15.30 turpināsim darbu, divas prezentācijas būs pēc starp rezultātu manā skatījumā. Es gribu teikt, ka, ja pēc trojkas viedokļa varētu darboties, tad arotbiedrības varētu tikai 29. februārī starp 24 un 00 pulksteņu rādītāju um, izpratnē uh, arotbiedrības varētu noslēgt uh, kolektīvos līgumus. Attiecībā uz algu attīstību um, dažādās valstīs tas uh, ietekmē situāciju, vācu pētījums, un šodien pēcpusdienā runās arī grieķu referenti, tātad vācu pētījums par 2011. un 2014. gada algu attīstības tendencēm Grieķijā ir tāds, ka, ka no 11 tūkstošiem noslēgto 70% uh, ir noslēgti neievērot arotbiedrību intereses, un no šiem 11 tūkstošiem 8 98,5 nozīmē arī um, situācija, ka tiek iesaldētas algas. Um, pēc diviem gadiem raugoties uz situāciju, mēs redzam, ka situācija visdrīzāk um, ir pasliktinājusies, runājot par sociālo situāciju un algu situāciju dažādās valstīs. Uh, Tāpat arī jāsaka, ka, ka tas neapstājas pie robežām tās, augtajās, tās tagad sauktajās krīzes valstīs notiek, bet gan par to jāapzinās arī pārstāvjiem no citām valstīm. Tas ir mans komentārs. Pēcpusdienā mums būs vairāk laika dziļāk izskatīt šo jautājumu. Un tagad, lai jums visiem veiksmīgs pusdienas laiks, 15.30 tiksimies atkal. Paldies!